un Slavomirs Klosovski ir ievēlēti uh, par Eiropas parlamenta deputātiem un aizstās Mareku Grobovčiku un Bogdanu Jackeviču sākot ar 27. novembri. Un viņi tātad piedalās šodienas sēdē ar pilnām deputātiesībām. Un līdz ar to viņi var piedalīties arī